Es eh, zvērēju par eh, balsoties Polijas konstitūcijas sākot strādāt. Un eh, vienīgais, ko daru, šobrīd cenšos palikt uzticīgs šim zvērestam. Man tas tik tiešām parāda, kāda cilvēka mums ir jāaizsargā šādās situācijās, jo tie ir cilvēki, kas aizstāv tiesiskumu, aizstāv mūsu demokrātijas un kas patiesībā ir mūsu demokrātija un sistēma mugurkauls. No tā iegūst visi. Tiesneši, prokurori un advokāti ir daļa no šīs uh, sistēmas, un mums ir jānodrošina uh, varas uh, nošķiršana un dalīšana. Un tik tiešām tas, ko esam redzējuši pēdējo gadu laikā, Polijā ir organizēta kampaņa pret šo ārkārtīgi svarīgo mugurkaulu, un komisāri jau norādīja uz pēdējiem notikumiem šajā lietā. Eiropas Savienības institūcijas ir uzsākušas pasākums, lai aizsargātu tiesiskumu un pilsoņus Polijā, bet es domāju, ka septītā pānta procedūra uh, bieži vien tiek iedarbināta par vēlu. Tā ir pārāk fleksibla, lai vērstos par šādiem uzbrukumiem. Tāpēc es domāju, mums ir nepieciešama holistiskāka pieeja un tiesiskuma mehānisms ir viens no tiem. Uh, instrumentiem, ko mēs varētu veicināt, lai stiprinātu pilsonisko sabiedrību. Un noslēgumā vēlos teikt, es tik tiešām ceru, ka Horvātijas prezidentūra sekos uh, Somijas prezidentūras, piemēram, nodrošinot tiesiskumu. Neatkarīgi no tā, kas notiks, Eiropas parlaments arī nākotnē iestāsies par demokrātiju un tiesiskumu. Liels paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Madison kungam. Pagēlēs eesti keeles. Esiteks. Jā, paldies. Šoreiz izteikšos uh, igauniski. Vispirms vēlos um, novēlēt eh, spēku poļu kolēģiem. Es ceru, ka jūs to visu pārdzīvosiet. Un iepriekšējiem runātājiem vēlos teikt, ja uh, šis tiesnēs uh, zvērēja palikt uzticīgs, varbūt šis zvērsts ir ticis nodots padomu savienības laikā, jo pretējā gadījumā saskaņā ar jauno likumdošanu nebūtu iespējams viņu atlaist, un tādā gadījumā viņš strādāja par labu komunistiskiem režīmam. Tas varbūt, jūs teiktu, ir nožēlam, bet uh, vajadzētu mācīties no vēstures. Uh, 43% vēlētāji atbalstīja poļu konservatīvo partiju. Tas ir ļoti svarīgs uh, fakts. Un, ja mēs runājam par tiesiskumu un vērtībām, tad noslēgumā vēlos teikt, lūdzu, nepārtrauc, nepārtrauciet mani. Ja jūs runājat par vērtībām, tad pirms uh, neilga laika mēs diskutējām par Otro pasaules karu, un daudzi runātāji teica, ka sarkanā armija patiesībā ir izglābusi pasauli, vai tas ir saskaņā ar um, um, Eiropas Savienības vērtībām, ja tiek aizstāvēts režīms, kas nogalināja vairāk nekā 20 tūkstošu uh, poļu uh, virsnieku. Jā, Madison, I, Atvainojiet, viens zilās kartītes jautājums, vai jūs atbald, atbildēsiet? Jā, protams. Uh, Lūdzu, kolēģi. Godātais kolēģi, pēc tā, ko jūs sacījāt, vai jūs nevarējāt pagaidīt vēl nākamo darba kārtības punktu? kurā būs runa par Čehijas premjerministra kriminālu vajāšanas atsākšanu. Problēmas Polijā un Ungārijā mēs. Tad jūs varat uzstāties arī par nākošo darbu kārtības punktu. Es būšu šeit, un tā ir laba ideja. Paldies, ka atgādinājāt. Es pieteikšos vai nu no brīvajā mikrofonā, vai palūkšu zilo kartīti. Sidlo Beata lūdzu, nākamā runātāja. Godātie kolēģi, komisāras kundze, dāmas un kungi, tiesa Polijā ir brīva un neatkarīga. Polija ir tiesiska valsts. Um, tiesneši var protestēt un nesaņem par to sodu. Visi poļi, kas atrodas šajā zālē, arī tiesneši, kas tika uzaicināti, to labi zina. Pirms četriem gadiem tad drīz mēs atzīmēsim 2016. gada debates, debašu gadskārtu, kas bija veltītas Polijai. Un toreiz mēs jau pārunājām situāciju Polijā, runājām par reformām, par visu, kas ir, ne, ko ir nepieciešams reformēt. Uh, un PIS um, valdība saņēma mandātu no vēlētājiem un aktīvi ķērās pie sociālajām reformām, administratīvajām, ekonomiskajām reformām, un poļi to novērtēja un atbalstīja mūs atkal nākamajās vēlēšanās, lai mēs varam uh, Uh, atkal veidot valdību un turpināt reformas. Un četros gados mums izdevās uh, panākt ļoti daudz. Poļi tagad sagaida visu reformu pabeigšanu, ieskaitot tieslietu reformu, jo tieslietu reformai, jā, tieslietu jomai jākalpo cilvēkiem, nevis jāmēģina konservēt kaut kādu situāciju. Polijas valdība, arī es pirms četriem gadiem vairāk kārt skaidroju, kāpēc šīs reformas Polijai ir obligāti nepieciešamas tieslietu sistēma ir vienīgā joma, kas netika transformēta 90. gadu sākumā. Būtībā tā ir saglabājusies tā kā tāds komunistiskās valsts relikts. Un arī jūs zināt Eiropas parlamentā, tas nav nekas jauns, par to mēs jau esam debatējuši, un tāpēc arī tika uzsāktas reformas atbilstoši ir Polijas eh, konstitūcijai un pirmām kārtām saskaņā ar Polijas tautas pausto gribu. Mēs esam uh, vienmēr bijuši atvērti dialogam un vienmēr esam gribējuši arī sagaidīt līdzīgu atvērtu nostāju no dialoga partneru, bet man šķiet, ka Eiropas parlaments nevēlas šādu dialogu. Es gribētu atgādināt noteikumu, kas darbojās šajās debatēs, proti viena zilā kartīte katram runātājam un nedrīkst uzdot jautājumu cilvēks, ja viņš jau pats ir saņēmis runāšanas laiku. Sikorska kungs, lūdzu jautājumu uzdošanai. Paldies priekšēdētāji. Beata Šidlo ir bijusi premjerministre Polijā un uzskata, ka viss notiek saskaņā ar konstitūciju, bet mēs to nezinām. Uh, jo Beata Šidlo tieši gādāja par to, lai satversmes tiesas spriedumi netiktu publiskoti, un ar to arī sākās tiesu sistēmas ierobežojumi Polijā un tiesu sistēmas tāda nu, vajāšana. Man jāsaka, ka zilā kartīte ir domāta, lai uzdotu jautājumu, nevis lai paustu savu viedokli debatēs. Ļoti žēl. Arvanītis Konstantīns lūdzu. Jums bija atbilde, bet jautājuma nebija. Uh, tas nebija jautājums bet Sikorska kungs meloja. Es varu iesūdzēt viņu tiesā. Attiecībā uz manu personu nav uzsākta tiesvedība, saka Šidlo. Jūs esat melis un neesat cienīgs pārstāvēt polijas tautu. Es ļoti priecātos, saka priekšsēdētājs ja jūs tā piesardzīgi lietotu šādus izteicienus vai viens otram izteiktu pārmetumus. Mums ir debates par tiesisku valsti Polijā. Tā ir, tas ir šīs dienas jautājums un ievadvārdus jau sacīja komisāra. Tagad uzstāsies Halicka kungs. Es nāku no Grieķijas un pārstāvu GOE grupu. Mēs ļoti atturīgi vērtējam ap Eiropas Savienības iejaukšanos um, valstu lietās, jo mums bija negatīva pieredze saistībā ar trojku finanšu krīzes laikā, bet tagad mēs redzam, ka problēmas Polijā attiecas ne tikai uz pamata tiesībām, un arī ne tikai uz Poliju, bet arī uz citām valstīm. Polijā tiesu varas autoritāte tiek uh, speciāli samazināta saistībā ar, ar salīdzināmā ar izpildu varu. Un arī ir tiek runāts par to, ka prejudiciālā nolēmuma iespējas nedrīkst vairs izmantot Eiropas kopienu tiesā. Mēs esam par visām pamata brīvībām, par sieviešu strādājošo, par apdraudētu cilvēku tiesībām un brīvībām, un mēs negribam Eiropu, kurā valda tumsonība un bailes, tāpēc mums ir jāatbalsta tiesneši. Es atvainojos sakarā ar zilo kartīti, es eh, nosaucu jūsu vārdu nepareizi. Tātad tagad vārds Halicka kungam. <coughs> Viena minūte. Godātā Šidlo kundze, demokrātijā eh, konstitūcija ir jāievēro un jāievēro, tas jādara arī saistībā ar suverēna pausto gribu. Runa ir par tiesiskas valsts aizsardzību un Eiropas Savienības pamata tiesību aizsardzību. Tiesnešu taču nedrīkst tāpēc atlaist, ka viņi iestājas par pamata tiesībām un brīvībām. Viņus nedrīkst arī atlaist vai citādā veidā sodīt. Uh, Protams, ka mēs atbalstīsim rezolūciju, kas stiprina Eiropas Savienību, jo mēs bez tiesiska valstiskuma arī brīvību nevaram baudīt. Paldies! Vai jūs atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Jakī kungs to uzdos. Nē, Jakī kungs ir runātāju sarakstā. Arī jūs esat runātājs sarakstā, saka priekšsēdētājs. Tātad nākamais runātājs Silvija Spureka. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Mēs Polijā tagad redzam, ka tiek uh, iznīcināta polijas tiesu sistēma. Es jau gadiem ilgi sakoju šīm procedūram. Uh, šim procesam un tagad kā Eiropas parlamenta deputāti. Konstitucionālās tiesas iznīcināšana, tāpat arī dažādu tiesu iestāžu kontrolēšana, tiesnešu iet, amatā iecelšanas procedūras kontrolēšana un tā tālāk un tā joprojām. Šobrīd tiesnešu neatkarība tiek ierobežot vēl vairāk, un ir pilnīgi skaidrs, ka visas šīs pārmaiņas eh, notiek pārkāpjot tiesiskumu. Man ļoti žēl, bet jāsaka, ka pilsoniskās sabiedrības rīcība, tiesnešu protesti un arī septītā panta procedūra, tas viss nav devis pienācīgus rezultātus, tāpēc ir pienācis laiks par eh, turpmākus soļus. Ir jāpārtrauc šīs disciplinārās palātas darbība un ir pienācis laiks panākt, lai valsts uh, rīkotos saskaņā ar tiesiskumu, saņemot atbalstu no Eiropas Savienības fondiem. Paldies! Paldies, un tagad vārds Entvēlts kundzei. Paldies, priekšsādātāji! Vispirms es vēlētos pateikties Eiropas komisijai par apņēmīgo uzstāšanos, bet um, kolēģiem no EKR grupas vēros teikt. Jūs uh, attaisnot savu nostāju, atsaucoties uz komunistiem, nu, vēl bez tam, ka tas viss notiek pirms vairāk nekā 30 gadiem un runa ir par tiesnešiem, kas ir uh, drīzāk gados jauni. Mani uh, satrauc tas, ka, piemēram, citi, kas ir jūsu politiskajā grupā, izmanto uh, tos pašus argumentus, ko jūs, lai uzbruktu, um, piemēram, tiesu sistēmai arī manā valstī, kur to nevar salīdzināt ar, un, un te nevar atsaukties uz komunismu. Jūs uh, rīkojaties pret jūsu tautas interesēm. Poļi ir uh, viena no pro-eiropeiskākajiem, bet ja jūs neatzīstat Eiropas komisiju, Eiropas Savienības uh, tiesas spriedums vai šo parlamentu vai līgums, tad patiesībā jūs runājat par, par polexit. Uh, bet vai jūs to pateicāt saviem vēlētājiem pirms vēlēšanām? Tāpēc lūdzu griezieties atpakaļ un respektējiet Eiropas eh, vērtības un paturiet Poliju Eiropas sirdī. Paldies! Entvēlts kundze, vai atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Zalevskas kundze uzdošu šo jautājumu. Lūdzu. Vārds jums. Liels paldies priekšsēdētāji. Entvēlts kundze. Jums nav jausmas, par ko jūs runājat. Vai jūs varētu dot piemēru tam, ko jūs minējāt? par Eiropas likumdošanas pārkāpšanu Eiropas Savienībā. Jā, poļi, poļiem ļoti patīk Eiropas Savienība, bet lūdzu sniedziet mums konkrētus piemērus. Lūdzu, neatsaucieties uz um, mēdīju virsrakstiem, bet dodiet konkrētus uh, pienā, piemērus. Entvēlts kundze, cienījumā kolēģi, Ieklausieties polijas tiesnešu teiktajā, viņi ir skatītāju rindās, un ja jūs neklausieties tiesnešu teiktajā, kur ir zvērējuši uzticību polijas konstitūcijai, jūs varētu ieklausīties Eiropas Savienības tiesas teiktajā. Ja jūs neatzīstat Eiropas Savienības tiesu, jūs nevarat būt daļa no Eiropas Savienības. Liels paldies! Nākamā Strīkskundze. Paldies priekšsētāji. Pagājušajā nedēļas nogalē tiesneša uh, no vairāk nekā 20 Eiropas Savienības dalībvalstīm tikās Varšavā, lai atbalstītu savus uh, poļu kolēģus. Viņus atbalstīja daudz poļu pilsoņu, kur pieprasa rīcību no Eiropas Savienības puses. Mēs atbalstām uh, komisijas rīcību, cenšoties panākt, lai uh, tiktu pārtraukt šīs disciplinārās palātas darbība. Taču, kā mēs zinām, šī procedūra uh, attiec tikai uz vienu no daudziem draudiem, kāda tagad pastāv tiesiskumam Polijā. Kad tiesneši no visas Eiropas runāja par šīm bīstamajām reformām un pārkāpumiem, mūsu valdības pārstāvi klusē. Nav nekādu rekomendāciju polijas valdībai, nav nekādas uzklausīšanas, nav nekādu tiesisku pasākumu, kas tiktu īstenoti. Tie visi ir pasākumi, kurus padome var uh, īstenot bez eh, vienprāsības. Un mans jautājums eh, padomēji, cik tālu polijas valdībai būtu jāiet, pirms jūs sākat aktīvi aizstāvēt Eiropas vērtības. Paldies! Liels paldies! Vai atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu? Jā. deputāts, kas sēž 277. vietā. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji. Nevēlos, lai jūs domājat, ka te tagad norit poļu, poļu karš. Un tāpēc eh, nevērsīšos pie kolēģiem no EPP, bet vērsīšos pie citiem kolēģiem. Kur gan jūs bijāt, kad tie, kas uh, tagad ir šeit un kas darbojās valdībā, darbu sadarbojās ar slepenajiem dienestiem. Un masu mēdījiem, kur jūs bijāt tajā brīdī? Paldies! Ich möchte nur noch einmal betonen, dass wir hier bei Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka šobrīd mēs runājam par komisijas un padomas paziņojumu saskaņā ar septīto pantu uh, līgumā par Eiropas Savienību. Pamats tam ir komisijas ziņojums. Un šajā ziņojumā parādās fakti, par kuriem mēs tagad diskutējam. To vēlējos atgādināt. Jā, un tagad vārds kolēģei, lai atbildētu uz kolēģi uzdoto jautājumu, un tad atgriezīsimies pie mūsu debatēm. Paldies priekšsēdētājiem! Nevaru atbildēt uz šo jautājumu, jo par ko mēs runājam šobrīd? Mēs runājam par tiesiskumu apdraudējumu Polijā. Paties demokrātija atzīst varas dalīšanu un nepieciešamo kontroli uh, lai ne tikai respektētu vairākumu, bet arī minoritātes un ikviena tiesības attiecīgajā valstī. Tas šobrīd ir apdraudēts, tāpēc es tik tiešām ceru, ka poļu tauta un jo īpaši poļu uh, politiķi tik tiešām izvērtēs faktus, Eiropas Savienības noteikums, likums, lai saprastu, ko viņi neizpilda. Paldies, un tagad vārds krākungam. Yeah herr präsident meine damen und herren kollegen! ich bin praktizierender rechtsanwalt in deutschland. es pats esmu uh, advokāts vācijā un varas sadalījums nozīmē ka tiesnesis brīvi lemj at katru atsevišķu gadījumu, bet tas nebūtu nenozīmē, ka tiesneši paši sevi izvēlās vai paši izdomā, kurš būs tiesnesis un kādas procedūras tiks izmantotas tiesā. Tiesneši nosaka, kas būs viņu vadītājs, un varas sadalījums pašlaik tiek apdraudēts. Tiesnesis ir pakļauts likumam, bet viņš ne, neieceļ pats sevi un viņš uh, nekontrolē pats sevi, vai viņš ievēro likumu. Šobrīd uh, rodas iesp tāds iespējas, ka varu sadalījums netiek ievērots, ka polijas valdība mēģina to apdraudēt. Tiecēt. Tā kā mēs Tā kā mēs esam saņēmuši pašreiz uh, vairākas zilās, zilo kartīšu pieteikumus vienlaikus, un tas vienmēr notiek diezgan vēlu, paceļot rokas. Tad es gribētu jūs mudināt uh, izmantot elektronisko sistēmu, lai man būtu vieglāk sekot eh, pieteikumu secībai un arī zinātu, kurš tad īsti vēlas uzdot uh, zilās kartītes jautājumu, lai šajā diezgan nokaitētā debatē tomēr varētu arī ieturēt zināmu kārtību. Nākamā ir pieteikusies uh, Višņieskas kundze. Uh, priekšsēžkungs, dāmas un kungi, komisāre Jūrova ir sacījis, ka viņi mudinājis polijas varas iestādes konsultēties ar komisiju, kas attiecas uz e, juridiskās sistēmas izmaiņām polijā. Komisārs Huns sacīs jums tā Eiropas Savienība nav uh, padomju uh, republiku savienība. Nē, mēs esam savienība, kas vēlas īstenot uh, vienotu misiju, bet mēs esam atsevišķas neatkarīgas valstis un uh, mēs saglabāsim savas kompetences, kas attiecas uz e, tiesvāru. Polija ir lepna, demokrātiski brīva valsts, un mēs neesam pelnījuši, ka polijas labais vārds šeit parlamentā tiek nozākāts. Kādēļ tas notiek? Tādēļ, ka mums ir tā opozīcija, kas mums ir Polijā, kuras mērķis ir polijas vārdu pasaulē nomelnot. Šis ir labs desinformācijas piemērs, kas kaitē mūsu pašu valstī. Lai paraugamies uz šo parlamentu, mums ir šeit pārstāvēts dažādas valstis, bet nav opozīcijas. E, un nav piemēra, ka kāds uzvestos tik slīti kā tā devētās pilsoniskās platformas deputāti šeit. Par ko tad ir runa, dāmas un kungi? Tas ir mēģinājums pārbaudīt, cik tālu izdosies dalību valstu kompetences pārņemt. Tādēļ, dārgā opozīcija, kad jūs atgriezīsieties Polijā, kā jūs skaidrosiet, ka Polijas pilsoņi um, tiks samazināt um, ehm, kohezijas fonda līdzekļi saistībā ar um, um, Eh, šiem tiesiskuma pārkāpumiem. Eh, tas ir tas, ko jūs prasat. Vai jūs pienesiet zilajās kartītes jautājumu no nu, Lukaševskas kundzes? Jā. Jūs turpināt prasīt nosaukt faktus. Nu tad lūdzu, parādiet man jūsu tā saucamajā tiesas sistēmas reformā, uh, piemēri, e, piemērs, kas e, to tiešām uzlabotu. Lai e, tiesu sistēma tiešām respektētu varas dalīšanu un kalpotu polīs tautai. Atbilde. Ja jūs spētu lasīt un saprast, ko jūs lasīt, tad jūs šādi jautājumi neuzdotu jo es gribu jums apliecināt, kundze, ka visi mūsu grozījumi ir vērsti uz to, lai stiprinātu polijas tiesu sistēmu. Polijā tiesu sistēma ļoti bieži e, bija e, pret pilsoņiem tāda izturējās ļoti nepareizi, un mēs solījām saviem pilsoņiem pirms vēlēšanām, ka mēs reformēsim tiesu sistēmu, un to tagad arī darām. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Vajāt eh, cilvēkus tāpēc, ka tie respektē tiesiskumu. Noteikti eh, no LGBT brīvzonas, seksuālās audzināšanas kriminalizēšana, vēršanās pret eh, informāciju, tiesībām uz informāciju. Tās ir cilvēktiesība pārkāpumi. Uh, Būsim prasīgi un ne tikai pret uh, polijas valdību, bet pret visiem, kuri nerespektē uh, cilvēktiesības un arī neaizmirsīsim to, ka uh, ekstrēmi labējiem iecelt uh, savu pārstāvi par priekšsēdētāju kādā komitejā. Uh, Tas ir atzīts eh, ekstrēm labējos eh, vēršanās pret antifašismu arī ir uh, cīņa pret antifašismu, bet aicinu paturēt jums prātā antifašistiskas Eiropas garu. Gonzales. Paldies, nākošais runātais Gonzales Pons. Vakar Es biju dziļi aizkustināts sakarā ar poļu tiesnešu gājienu sestdienā. Mēs aicinām polijas valdību respektēt polijas konstitūciju, tā ir arī Eiropas konstitūcija. Respektēt polijas tiesnešus, kas ir vienlaicīgi Eiropas tiesneši, respektīt tie, polijas tiesu sistēmu, eh, kas ir arī Eiropas sistēmas sastāvdaļa. Tieši tāpat mēs to lūdzam no ikvienas dalībvalsts, neatkarīgi no tā, vai tā atrastos dienvidos, ziemeļos, austrumos vai rietumos. Mēs aizstāvam polijas tautas tiesības uz neatkarīgu tiesu sistēmu, kurai tie var uzticēties. Mēs nevēršamies pret polijas valdību, bet aizstāvam polijas tautu, jo mums ir Ja mums ir jāizvēlas starp polijas valdību un tautu, tad, ticiet man, mēs ziniem, zinām, kurā pusē mēs nostāsimies. Savukārt, ECR kolēģiem es vēlos teikt, vai jūs aptverat, cik lielā mērā jū, kādu postījumus jūsu valdība nodara jūsu valstī. Kolēģi. Kolēģi, Pons, vai jūs pieņemsiet zilās kartas jautājumu no nu, Čaņecka kunga? Jā, Černiecka kungs. Paldies. Vēlējos sacīt, ka polijas pilsoņi, kurus jūs pieminējāt, paldies par to, sešas reizes ir mūs vēlēšanās apstiprinājuši mūsu valdību. Tā kā paldies par jūsu bažām. Un ja jūs runājat par Eiropas Savienību, Tas ir arī svarīgi mums, jo mēs esam dalībvalsts. Kā jūs komentētu faktu, ka jūsu valsts, kurai ir pilns tiesības to darīt, tomēr noraidīja Eiropas eh, Savienības eh, tiesas eh, lēmumu kataloniešu Eiropas parlamenta deputātu um, lietā? Ponsakungs, man ir divi vārdi. Viens Ang... Teikšu divus vārdus, vienu angliski, vienu spāniski. Uh, angļu valodā jūs melojat, spāņu valodā tieši tāpat jūs melojat. Spānijas augstākā tiesa pieņēma Eiropas augstākās tiesas lēmumu līdz ar to. Spānijas augstākā tiesa respektēties Eiropas tiesas lēmumu, jūs melojat. Nun, Tagad eh, ir pieteikusies mana kolēģa viceprezidenta Katarīna Bārlēja. Paldies! Vakardien Eiropas Savienības komisija Eiropas Savienības tiesā iesniedza lūgumu. Eh, tūlīt pat um, pārtraukt uh, tiesnešu disciplināru lietu uh, palātas darbību. Tas ir svarīgs solis. Šodien debatē polijas senātā jaunu likumu, kur, e, starp citu, pagājušās vēlēšanās e, PIS partija zaudēja vairākumu, tad arī redzam, kas notiek, kad vara tiek zaudēta senāta, prezidents kopš tā laika tiek uh, Eh, nomelnots, viņ, pret viņu vērsts nomelnošanas eh, kampaņa. Eh, pagājušajā nedēļas nogalē drosmīgi tiesneši izgāja ielās, arī mums ir šeit šādi drosmīgi cilvēki, tiesneši, advo, prokurori, kas ir atbraukuši šurp. Šiplers kundze saprata tā, ka šiem cilvēkiem nebūs nekāda soda par to, ka viņi e, runāja šeit ar mums, e, kad viņi atgriezīsies Polijā, un es e, arī turēšu jūs pie vārda. Un arī jau tagad tiesnešiem ir jācieš uh, sekas tādēļ, ka viņi, piemēram, vēlējās pielietot Eiropas Sanības tiesības. Tas, kas notiek pašreiz Polijā, ir augstākā mērā dramatiski. Tas ir uzbrukums uh, Eiropas Savienības pamatiem nemazāk, jo valdība vēlas eh, de facto aizliegt eh, Eiropas Savienības, eh, polijas tiesnešiem piemērot Eiropas Savienības tiesības. Un ja jūs runājat par komunismu, kādēļ tad jūs konstitucionālā tiesā nosaucāt personu Staislavu Piotroviču, kurš kā prokurors savu laiku ir vajājis opozīcijas pārstāvis 80. gados. Nākamais runātājs Jākī kungs. Paldies priekšsēd. Tā kā mūsu režīms ir tik ļauns, e, ko mēs varam teikt par jūsējo, kas ir saņemts e, pus tik daudz e, vēlētāju atbalstu kā mūsējais. Bet atgriezīsimies pie lietas būtības. Tas ir raksturīgi, ka jūs runājāt ļoti vispārīgi šo, šovakar. Neviens nav pateicis, kādā veidā Eh, ir eh, Polijā šī tiesneša nozīmēšana politizēta. Ja tiešām tas tā būtu, tad varētu uzdot vairākus jautājumus, piemēram, arī par komisāru Jurovu, kā eh, tad tiesneši tiek Čehijas republikā ievēlēti, un ja mēs konkrētāk palūkotos uz to, Es priecājos arī, ka te runāja Vācijas pārstāvs, vai jūs zinat, ka Polijā tiesneši ievēl cits tiesnešus, bet kā tas ir Vācijā? Diezgan nesen parlamentā eh, eh, Bundestāga deputātu iecelties nešamatā. Un, un jums eh, nepietiek kauna par mums runāt, jums nav kauna runāt ar, par mums, ar mums par tiesas sistēmas politizāciju. Jūs runājat par vārda brīvību. Nu tad runāsim par franču tiesnešiem. Kā viņus uh, uh, ar vāru izstūma no uh, apelācijas tiesas Francijā. Tas ir smieklīgi, un uh, Polija vairs nepieturas uh, eh, uh, krampjājumi pie Vācijas kājām, mēs uh, vairs negribam pieņemt visus tos mugrants, ko jūs mums vēlat uzgrūst, Polija vēlas būt uh, sunēna valsts, un tā ir jūsu problēma. Paldies! No komisijas puses eh, arī būs atbildes uz jūsu uzdotiem jautājumiem. Bet tagad zilās kartītes jautājums, vai jūs to pieņemsiet? Āna Donāta. Donātas kundze. Donātas kundze. Vai jums ir jautājums? Jā, paldies. Jakī kungs, es zinu, ka jūs tāpat kā jūsu ungāru draugi spējat labi sadūļot ūdeņus, bet atgriezīsimies pie polijas. Tātad. Jūsu likuma grozījumi, daži elementi ir pretējas tiesībām, kā arī to ir apstiprinājis Eiropas saimnes tiesas. Man ir jautājums, kādas publiskās konsultācijas bija pirms šī likuma pieņemšanas? Tiesneši saka, ka tādas nebija vai jūsu valdība izpildīs Eiropas Savienības tiesas spriedumu, vai uh, sekosiet saviem Ungāru draugiem un kā vienmēr ignorēsiet tiesas spriedumu, kolēģi. Paldies. Jā. Jūs apgalvojat, ka esat bijuši likuma pārkāpumi, bet nu ko konkrēti mēmiet. Viens Spānijas kolēģis eh, manam kolēģim pārmet melus attiecībā uz Spāniju, bet Ja jums e, nāksies izpildīt Eiropas Savienības tiesu, tad kad jūsu kolēģi tiks atbrīvoti Spānijā? E, nākamais Lēners kungs. Nākamais ETP runātājs Leners. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Varšavas ielās mēs redzējām vēsturiskas ainas 27 mm, vojevodistu tiesneši bija izgājuši ielās. Tas parāda to, cik stāvoklis ir dramatisks. Un šobrīd eh, nu, ir eh, jaunis pasākumi tiesnesi šo iecelšanai. Valsts nevar darboties bez neatkarīgas tiesu sistēmas. Eh, eh, temīda, kura ir ar aizsietām acīm, neatkarīgi eh, objektīvai tiesas spriešanai, nevar nodrošināt taisnīgumu savai sabiedrībai. Es pilnībā atbalstu komisiju, mums ir jāturpina pasargāt polijas tiesiskums, mēs nedrīkstam pie Eh, pieļaut polijas tiesnešu izstumšanu. Viņa cīņa ir mūsu eh, visu cīņa. Nākošais runātais Birgita Sipel. Jā, paldies priekšstādātāja kungs. Polijā parlaments pieņēma uh, likumu par uh, tiesnešu uh, varas ierobežošanu, viņiem jārēķinās ar naudas uh, sodiem vai pat vairāk, ja viņi apšauba kādu citu tiesneša lēmumu. Un pilnīgi pareizi šeit tiek runāts par uh, uzpurņu uh, lēmumu. Daudzas uh, citas diskusijas šeit tiek turpināts kā no pagājušiem uh, laikiem. Uh, jūtos tā kā ļaunā filmā, cik ilgi padome vēl bez darbības raudzīsies uz uh, to, ka nav nekādas pozitīvas kustības un cik ilgi komisija tikai pārkāpuma procedūras vai oficiālas vēstules izmantos, izmantojot visus uh, instrumentus demokrātiskai un tiesiskai Eiropai, kamēr vēl nav par vēlu. Paldies! Paldies, kolēģis kundze! Tagad Francis Fitzgeralds. Lūdzu, jums vārds vērtības, vērtības par cilvēku tiesībām, demokrātiju, tiesiskumu, vārda brīvību. Un šīs tiesības parlaments aizstāvīgi dienu. Un tas ir tas, kādēļ esam eiropieši, un tas ir arī tādēļ, kādēļ ir diskusējumi šeit. Tādēļ, ka Polijā šīs vērtības tagadējā valdība atbraud iegustnot 7. panta procedūru, mēs redzam, ka ir divas iespējas. Un es tiešām ceru, pirmkārt, ka polijas valdība izmainīs uh, nostāju un veicinās tiesiskumu, kā uh, atbilstot uh, komisijas priekšlikumiem, kas tika izteikti decembrī. Un tāpat arī mēs redzam, ka šeit ir plašs noliegums uh, eksistējošs. Uh, to redzējām arī šodien. Un vēl uh, komisijai un padomēji jāvirza 7. panta procedūra, to aktīvi izmantojot kavēšanās nav akceptējama. Un vēl gribu runāt par taisnīgumu Eiropā, lai mēs atbalstītu tiesiskumu, kas ir vērts, lai to atbalstītu. Paldies! Paldies, tagad nākamais būs Simoševiču kungs. Paldies, priekšsādātāji! valdība, kas ir pie varas, samazina tiesiskumu. Decembrī tika pieņemts likums, kas ļauj sodīt tos tiešnešus, kas Eiropas kopientiesas lēmums izveido. Un ja tas tā tiks īstenot, tad nu, praktiski viss tiek izņemts. Tad, kad ar Jurovas kundzi viens no varas pārstāvjiem runāja, tad viņa apvainoja par varas pārsniegšanu un nekonstitucionālu darbību. Mēs a, ne tikai ar tiesiskumu a, samazināšanos esam konfrontēti, bet ar to, ka samazinās runas brīvību. Aicinām parlamentu, komisiju un komisiju aktīvi rīkoties, jo tas a, tikai pierādīs šo institūciju darbības ticamību. Paldies, nākamais runātājs ir Ripospišīls. Paldies priekšsādātāja kungs pār to, ka piešķirt man vārdu. Varbūt, ka netradicionāli es atsaukšos uz Jākī kunga. Viņš uh, runāja par uh, tiesu sistēmu Čehijā. Es biju tieslietu ministrs Čehijā un arī īstenoja reformas. Mums bija līdzīgas uh, problēmas ar komunistu tiesnešiem, bet mēs nekad uh, nespērām tādus uh, soļus, kas uh, samazinātu uh, pensionēšanās vecumu vai arī kādas līdzīgas izmaiņas, lai arī mēs saskārāmies ar līdzīgām uh, problēmām. Tātad, nu, nesamaziniet uh, Čehu uh, republikas uh, reformas, mēģiniet uh, īstas. Uh, problēmas, saka Jūravas kundze, strādā sarežģītos apstākļos, tur rīkšķis par viņu, lai viņi varētu pārliecināt polijas parlamentu īstenot reformas, respektējot tiesiskumu. Mēs Čehijā to esam paveikuši, un tagad ir jūsu kārta īstenot tiesiskumu un uh, arī nekomunistisku taisnīgumu ieviest. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs uh, Roberts Biedrons. Kolēģi, man jums sliktas ziņas. Aizvien vēl uh, brīvas tiesas strādā tik ilgi, kamēr uh, mēs uh, esam dzīvi. Jūs varat kliegt tik ilgi, cik vēlaties, jūs varat mūs uh, apvainot, taču polijas uh, sabiedrība izies ielās tik ilgi, kamēr ir nepieciešams, lai aizstāvētu konstitūciju, tiesiskumu un uh, konstitucionālo uh, mūsu valsts uh, kārtību. Mēs parādīsim solidaritāti un šeit arī Eiropas parlamentā. Jo jūs un jūsu elite ir uh, tiesiskuma apdraudējums Polijā. Es uh, jūs brīdinu pat labam. Ja jūs uh, turpināsiet uh, šādā veidā, tad uh, vēl uh, vairāk būsiet izolēti un uh, tāpat arī tādas pašas manipulācijas būs. Uh, bet kas tad ir elita Polijā tagad? Jūs esat jūsu uh, jā, uh, elite, jums uh, varās ir parlaments, uh, priekšsādātājs. Uh, tiesas, jūs nekad nepārvarēsiet mūsu solidaritāti. Paldies, nākamais runātājs Sikfrīds Murašans. Paldies, priekšsētā kungs, dārgie kolēģi, es esmu no Rumānijas. Rumānijā valdība mēģināja vājināt uh, tiesiskumu, un mēs redzējām, kā pilsoņi ļoti daudzi no viņiem izgāja ielās, lai aizstāvētu tiesiskumu un uh, ar Eiropas karogu. Uh, protestēja gaidot, ka Eiropas institūcijas viņus atbalstīs un ko mēs darījām. Priekšstādājs iz, prezidents izsludināja referendumu, cilvēki tajā piedalījās un teica, ka vēlas spēcīgu tiesiskumu un nevis ātras tās pārmaiņas mēs. Uh, vēlamies aktīvus soļus. Un šeit no Eiropas parlamenta Strasbūrā es saku polijas cilvēkiem, mēs jūs dzirdam, mēs jūs uzklausam, mēs jūs aizstāvam un teicu to pašu, ko polijas tiesnešiem mūsu pienākums ir būt ar jums kopā, lai aizstāvētu tiesības visur Eiropā. Un jebkurš mēģinājums iebaidīt tiesnešus nav akceptējams un Eiropas parlaments cīnīsies pret to. Paldies! Paldies! Tagad Tun uh, Honštaina kārt, kārt, uh, zilās karts jautājumu. Murašana kungs, jo jūs akceltēsiet. Es akceptēšu, jo jā, es gribu uzstāties ilgāk, lūdzu. Tūnas Honštainas kundze, lūdzu. Dārgais kolēģi, Jūs ļoti skaidri e, un izteiksmīgi runājāt, bet gribu uzdot jums jautājumu. Gribu uzdot jautājumu, kā jūs nosauktu disciplinārās procedūras izmantošanu pret tiesnešiem? Un konkrētu piemēru minēšu Valdemārs Žureks un e, Juščušuks un Markeviča kungi ir šeit. 55 disciplinārās lietas ierosinātas. Ja, par to, ka uh, Eiropas kopienas tiesas lēmumi tiek uh, piemēroti un par šādu jautājumu arī uh, uzdošanu. Kā jūs uh, tieši nosaukt šādu procedūru? Paldies, dārgā uh, kolēģi, par jūsu jautājumu. Tad, kad politiķi vēlas uh, visu varu akumulēt, viņi vēlas neutralizēt jebkuru opozīcijas formu. Viņi uzbruks opozīcijai un uzbruks uh, neatkarīgai tiesasvarai un uh, tāpat uh, vēlas kontrolēt tiesnešus un prokurorus. Tā vienmēr ir ļauna zīme, ja uh, politiķi vēlas samazināt uh, tiesu varu. Jurisdikcijai uh, jābūt neatkarīgai uh, varai un tādai uh, tai ir jāpaliek. Paldies! Paldies! Un pirms turpinām ar uh, brīvā mikrofona procedūru ar Lukoviču kungs. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu. Priekšsādātāja kungs, paldies! Šīs tiešām ir ilustrācija tam, kāda ir valdība Polijā. Daudz kliekšanas, daudz propagandas, bet šeit uh, mēs diskutējam nevis par Poliju, bet par Eiropas nākotni, par drošību, par mūsu bērnu nākotni, ja mēs atļausim beztiesiskumu jebkurā Eiropas valstī, tad tā būs mūsu kļūda un tas tā būs mūsu vaina. Ja tiesneši, kuri nevēlas uzklausīt uh, vara, ja uh, viņus uh, tā kā salauž, tad tā ir mūsu vaina, ja nevainīgos soda, tad tā būs mūsu vaina, ja mēs atļausim šai eh, propagandai uzvarēt, un tas būs mūsu fiasko. Tā tad es teikšu, ka šie cilvēki ir Putina komandas spēlētāji, un tā nav viss tikai viena komanda, tā ir uh, sniega laveina. Paldies! Paldies Arlukoviču kungam. Tagad uh, brīvā mikrofona procedūra ir vairāki kolēģi pieteikušies. Uh, kas vēlas uzstāties, un no katras frakcijas vienu cilvēku izvēlēšos. Tomas uh, Čehovska kungs. Priekšsādātāja kungs, kolēģi, dargie draugi. Neviens no jums nevarēs uh, teikt, ka uh, man ir uh, kāds negatīvs lēmums par Poliju. Es esmu Polijas. Uh, draugs un vienmēr aizstāvēšu Čehijas polijas draudzību. Bet tad, kad uh, izlasīju jūsu uh, tieslietu uh, sistēmas uh, reformas projektu, man uzmetās zosāda. Es nesalīdzināšu uh, poliju ar kaut ko, es nevēlos nosodīt poliju, es vienmēr jūs astāvēs, bet izmantosim šīs diskusijas nevis lai cīnītos viens pret otru, bet lai sēstos pie viena galda un sāktu diskutēt par šo reformu. Nav runa par eh, to, ka kāds tiktu kritizēts, bet mēs vēlamies ļoti skaidri teikt, ka daži soļi jūsu reformā uh, iet pārāk tālu, un, un tas situācija tāda, kāda nekad nav bijusi Čehijas uh, republikā. Ben Habiba. Yeah, ladies and gentlemen, Poland is one of the greatest. Dāmas un kungi, Polija ir viena no lielākajām Eiropas nācijām. Tā ir ilga vēsture demokrātijā. Un e, tā īstenoja demokrātija pirms citas modernās Eiropas nācijas to darīja. E, Polija 45 gadus cīnījās par savu brīvību pret PSRS. Un uh, institūcija, kur uh, nav institūcija institūcijai, kurai ir valdība, kurai ir neievēlētas formas valdība, komisijas veidā pieprasīt atskaitīties tiesiskuma partija, kur tika ievēlēta divas reizes, lai pārvaldītu Poliju. Manifestā iekļaujot eh, tiesu sistēmas reformu, eh, tie, eh, tiesiskuma partijai, es vēlos sacīt, atstājiet uh, balsojot par izstāšanos, jūs atradīsiet atbalstītājus apvienotajā karalistē un citur. Paldies! Nākošais runātājs Beata Kempa. Paldies, priekšsēdētāji! Biedrunkungs, Man šķiet, ka jūs pagaidām esat tuvāk Baltkrievijai un Krievijai, jo tie, kur jūs atbalstīja, uh, tur augstu tā saucamās viņu vērtības. Otrkārt, kurš no jums ir izlasījis vismaz vienu uh, tiesisko aktu de, uh, eh, attiecībā uz mūsu tiesu sistēmu? Dārgā komisāra Jurova, kad tad jūs apmeklēsiet Poliju un e, parunāsiet ar tiem tūkstošiem upuru mūsu tiesu sistēmai? cilvēks tika noslapkavots, tāpēc, ka viņš kādu esot nomētājs ar dubļiem, kas ar viņu notika. Viņš tika, viņš tika E, notiesāts par slepkavības mēģinājumu. Savukārt e, manam birojam tika pielaists uguns, bet e, vainīgie tika atbrīvoti. Kad tad jūs ieradīsieties Polijā, lai iepazītos ar mūsu tiesu sistēmu? Un jūs esat mūsu opozīcijas pusē. Turpina priekšsēdētājs. Paldies! Es neredzu nākošo runātāju. Līdz ar to mēs debatu šodien beidzam, un es dodu vārdu komisijas pārstāvjiem. Didie Reinders, paldies priekšsēdētājiem. Vēlētos uzrunāt vairākus temats, kas izskanēja debatēs par tiesiskumu polijām. Es atgriezīšos pie vakardienas eh, kolēģijas lēmuma lūgt Eiropas justīcijas tiesai pieņemt mērus attiecībā uz eh, šī brīža notikumiem un pieņemt lēmumu par eh, Polijas augstāko tiesu. Kā jau sacīja eh, komisāra Jurova, ierin, pirmās instances tiesas tiesneši, kuri mēģināja īstenot šos lēmumus, tiek pakļauti disciplināriem lēmumiem un disciplināru lietu kolēģija turpins darboties. Pieļaujot iespējamu kaitējumu tiesnešiem, Polijā es jau decembrī devu rīkojumu cieši sekot situācijai un gatavot visu nepieciešamo, lai kolēģi varētu pieņemt lēmumu. Lēmums tika pieņemts vakar komisāru kolēģijā. Tas bija steidzams, tas bija vajadzīgs. Runājot par jauno likumprojektu, kas šobrīd atrodas Polijā leģislatīvajā procesā, Venecijas komisija gatavo atzinumu Ir svarīgi tas, lai Venecijas komisijas ieteikumi pilnībā tiktu ņemti vērā. Komisija aicina polijas lēmējiestādes nevirzīt tālāk jauno likumprojektu pirms tiek veiktas visas nepieciešamās konsultācijas. Venecijas komisijas atzinums arī e, palīdzēs veidot komisijas novērtējumu. E, es esmu dzirdējis aicinājumus pēc jauna tiesiskuma mehānismu. Komisija strādās pie visaptveroša Eiropas tiesiskuma mehānismu kā prioritāti. Tas attieksies uz visām dalībvalstīm un būs kopsavilkums notikumiem, kas ir notikuši vairākās valstīs, tiesiskuma ziņā taiskaitā sistēmiskas problēmas, eh, likuma ieviešanā, pienācīgas uh, uh, juridiskās aizsardzības nodrošināšanas trūkumu, problēmām cīņā pret korupciju un problēmām ar plurālismu. Tas dos mums iespēju identificēt un agrīni noteikt tiesiskuma problēmas Un vēlos arī norādīt to, ka ikviena tiesiskuma sistēma ir atšķirīga un vienmēr jāuzlūko visaptvarošā veidā. Jūs nevarat izcelt vienu atsevišķu noteikumu vienā dalībvalstī un salīdzināt to ar citas dalībvalsts noteikumu, neņemot vērā visas tiesu sistēmas kontekstu. Un uh, visu pārbaudas sistēmas esamību šajā valstī. Es norādīju, ka tiesu sistēma ir dalība valstu kompetencē, bet ir fakts, ka ir, ka šo kompetenci īstenojot dalību valstīm ir jāņem vērā pienākumi, kur izriet no Eiropas Savienības likumdošanas. Tiesiskums ir viens no mūsu pamatiem, un tas nekādā ziņā nedrīkst tikt kompromitēts. Mums ir jānodrošina tā ievērošana viscaur. Noslēgumā priekšsēdētāji komisija turpinās sekot stāvoklim Polijā ļoti cieši, un mēs esam gatavi konstruktīvam dialogam ar Polijas lēmēju iestādēm. Pārkāpuma procedūru sākums neizslēdz dialogu. Es Zagrebā piedalīšos tieslietu iekšlietu ministru sanāksmē 23. 4. janvārī. Es aicinu polijas tieslietu ministru izmantot iespēju un uzsākt ar mani konstruktīvu dialogu. Paldies! Paldies, komisār! Un tagad nepacietīgi gaidīsim padomas atbildi. Paldies, priekšsēdētājs! Prezidentūra un padome pievērš ļoti lielo vērību šim jautājumam. Mēs uzskatām, ka tikai kopīgi pūliņi no Eiropas institūciju puses un dalībvalstu puses dos iespēju panākt to, ka tiesiskums ir mūsu kopējā projekta stūrakmens kā jau sacīju, vispārīgo lietu padomi diskutēja pār stāvokli Polijā